votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Για το... Tātad tagad balsojam skaidrojumu, dāmas un kungi, par uh, budžeta projektu 2011. gadam. Foksa kungs, jums ir viena minūte. Dargie kolēģi, Mums ir ļoti garš eh, balsojuma skaidrojums saraksts, tāpēc ļoti strikti būs jāievēro laiks. Es eh, katram pēc vienas minūtes izslēgšu mikrofonu. Es par to atvainojos, bet tā tas būs. Foks kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju paskaidrot, kāpēc es balsoju pret 2011. gada budžetu. Es balsoju pret to, jo laikā, kad tiek piemērot taupības pasākumi, Eiropas Savienībai arī vajadzētu rīkoties atbilstoši. Mums būtu jāsamazina mūsu izdevumi un nevis tie jāpalielina. Manuprāt, tas bija apkaunojoši, ka komisija sākotnēji piedāvāja 6% pieaugumu un parlaments to atbalstīja. Es uzskatu, ka mans premjers Deivids Kamerons paveica labu darbu, Eh, samazinot šo pieaugumu līdz 2,9%, bet mēs zinām, ka tas bija kompromiss, un tas nav tāds kompromiss, par kuru uh, Brītu konservatīvie būtu ļoti iepriecināti, un tāpēc es ar lepnumu brau, balsoju pret šo te uh, ekstravaganto Eiropas Savienības rīcību. Paldies, tagad pietikainens kundze, viena minūte. Un merkittävää, että... Priekšsādātāji, ir ļoti svarīgi ka pirmo reizi Eiropas parlaments varēja pieņemt budžetu tagad šajā situācijā, un es domāju, ka nākotnē parlamentam būtu jāraugās, lai parlamentam, es atnācu, lai Eiropas Savienībai būtu iespēja palielināt savu budžetu un lai varētu atbalstīt vīdes politiku lai mēs varam ņemt vērā 2020. gada stratēģiju. Kamāla kungs, vienu minūtu lūdzu. Much, Paldies, priekšsādētāji. Kā Foksa kungs, es arī viņam piekrītu, es arī tāpat kā viņš šaubos par šo pieaugumu. Taupības pasākumi visās valstīs eh, tiek ieviest gan Eiropā, gan pasaulē, visi savalk jostas, kā mēs uzdrošināmies prasīt eh, palielinājumu budžetā, kas sastāv no nodokļu maksātāju naudas. Ir jārāda piemērs, jāsavalk jostas un nedrīkstētu prasīt budžeta palielinājumu. Mums būtu jāprasa par eh, iesaldēšanu vai pat par budžeta samazināšanu, lai nodokļu maksātāji visā Eiropas Savienībā varētu uzticēties, uztvert nopietni savus politiķus, uh, parādīt, ka mēs nopietni uztveram šo situāciju, bet nevajadzētu rīkoties kā tādai elitei, kas nedomā par to, kā cilvēkiem klājas. Jeģevska. Paldies tagad Iedrževskas kundzes ziņojums. Materas kundze, vienu minūtu lūdzu. Viņas nav klāt, tad Jāra kungs vienu minūtu. Haushaltsrecht. Budžeta tiesības ir parlamenta eh, lemšanas tiesības, arī Eiropas parlamentā tā tas ir. Uzticība, eh, partnerība, tādai ir jābūt devīzei sadarbībā starp Eiropas parlamentu komisiju un Eiropadomu diskusiju procedūru par 2011. gada budžetu nebija tāds uh, process, kas būtu balstīts uz uzticību. Es aicinu komisiju, bet arī Eiropas, uh, Eiropa domi respektēt Eiropas parlamenta tiesības, jo, kā jau es teicu, budžeta lēmēja tiesības ir arī Eiropas parlamenta tiesības. Paldies. Paldies. Hanan kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātāji kungs, vakar Es domāju, ka varbūt esmu ceļojis laikā un esmu atjēdzies 70. gados. Tagad man šķiet, ka tas ir 1770. gads. Re Jeffersons kungs kādreiz teica, ka uh, ļoti attālināt no saviem uh, pilsoņiem uh, valdība bieži vien iekrīt korupcijā un izšķēdē līdzekļus. Tas ir lielisks apraksts, kā rīkos Eiropas Savienība ar savu budžetu. Visu laiku augšie skaitļi. Uh, Mēs skatoties uz 27 uh, dalību valstu centieniem samazināt savu, uh, savus izdevumus. Tas notiek, ja nav nekāda saikne starp nodokļiem un naudas tērēšanu. Vienīgais veids, kā mēs varēsim šos te skaitļus uh, sali, samazināt, uh, Mēs uh, to izdarīsim tikai tad, ja mēs atjaunosim Nacionālo parlamentu budžeta atbildību, jo viņiem ir jāatskaitās saviem pilsoņiem, kas ir nodokļu maksātāji. Tagad mums kārdīnī kundze par gozes ziņojumu lūdzu. Presidente. Priekšsēdētāji. Mēs. Mm atbalstām eh, pasākumus un eh, gribam pateikties referentam. Mēs domājam, ka šajā darbā ir jānodrošina tas, ka Eiropas institūcijas, ko jaunā procedūrām nākotnēm, jo, diemžēl, pagātnē ļoti daudz bija eh, pietiekami daudz neskaidrību, kas ietekmē finanšu sistēmu uz noguldītāju un uzņēmumu rēķinu. Eiropas sistēma kredītreitīga aģentūrām un visu eh, centrālo banku lēmējas tašu kontrolē, lai kredītreitīga aģentūras, lai kredītreitings pats atbilstu eh, tam, kāda ir moderna un eh, pilsoņiem noderīga finanšu sistēma. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mums, un tāpēc es gribu pateikties referentam. Nākošais runātājs Jārs. Jārkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jātājums ir, kurš patiesībā kontrolē kontrolas iestādes. Pat uh, futbolā uh, ir uh, certifikācijas procedūra tiesnešiem, un tam pašam būtu jātiec uz finanšu tirgiem, bet tur uh, šo te. Uh, finanšu produktu uh, reitings tika uzticēts reitinga aģentūrām. Uh, Bet, eh, ja šādas reitinga aģentūras uh, iegūst šādu monopolu stāvokli un viņas netiek kontrolētas, tad šīs aģentūras izveidojas par tādām dievam pielīdzinātām iestādēm, bet tā nevar būt. Tā tas ir rakstīts arī uh, svētajos rakstos, ka tev nebūs citu dievu turēt. Uh, Eh, mums ir jāmēģina šī situācija labot, lai eh, kontrolētu reitinga aģentūras, un es domāju, ka parlamentam piemērotā laikā vajadzētu arī pārbaudīt, vai situācija ir uzlabojusies. Paldies! Paldies! Tagad par eh, Jedrževskas kundzes ziņojumu Matēras kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Šodienas balsojums par 2011. gada budžeta apstiprina jaunas procedūras noslēgšanu. Un tas bija ļoti sarežģīts, bet arī apliecināja atbildību. Un šeit ir runa par ko kompromisu risinājumu kur gan padome, gan parlaments atsakās no daudzām prasībām, bet tas arī palīdz eh, nostiprināt sistēmu, kas eh, ir lielā mērā ietekmē, kas pilnībā ietekmē parlamentu budžetu. Un eh, Eiropas Savienība daudz zaudē savā ticamībā saistībā ar starptautiskiem partneriem, kas riskē, nefin ka riskē nefinansēt saistības, ko tā ir uzņēmusies. Tāpēc ir jānosaka Eh, prioritātes sakot ar 2011. gada janvāri un eh, jāpadara tās noturīgas. Paldies! Nākošais Vaisger eh, Pirilo kungs uz vienu minūti par Vaisgerbergas ziņojumu. Es domāju, ka ir būtiski modernizēt metroloģijas sistēmu, uzlabot regulējumu un eh, tas mūs mudina eh, mainīt eh, un atsacīties no esošām direktīvām metroloģijas nozerē. Ir nepieciešama radikāla reforma šajā jomā. Tas ir nepieciešami lai mēs noteikti termiņus varētu dot iespēju visām dalībvalstīm izvērtēt um, to ieteikmi, ka, ko šāda normatīva izstrāde atstātu uz likumdošanu un lai ievies nepieciešamās korekcijas. Un tādējādi tas atbilst uh, prasībām, lai uh, direktīvu uh, vienkāršošanai, un es ceru, ka rezultāts būs veiksmīgs. Gunfarmai uh, un Lamasūra ziņojums. Rode. Nav. No. Okay. Rode nav klāt. Mastelo vienu minūti. Presidente, il Trattato di Lisbona ha introdotto una fondamentale innovazione nel finanziamento. Lisabonas līgumā ir um, ietverts jauninājums, proti Eiropas Savienības demokrātiskā funkcionēt spēja. Tiek radīts jauns instruments, kurā piedalās pilsoņi, Eiropas um, Savienības pilsoņu iniciatīva. Mums ir um, transnacionālais demokrātiskais instruments rokās, un pilsoņi var uh, piedalīties tieši demokrātijām. Pilsoņiem ir iespēja vērsties uh, parlamentā un pieprasīt tiesību aktu. Es domāju, ka pilsoņi ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Tas uh, piešķir demokrātisko leģitimitāti mūsu iestādēm un tuvina pilsoņus savienībai. Bilbao nākošais uh, runātājs nav zālē. Tas ir Džinkēros. Eh, in primo luogo vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione dell'iniziativa. Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, un paust savu gandarījumu par eh, pilsoņu iniciatīvas tieši Tomēr ļoti žēl, ka nav pieņemti divi temati šeit, ko es uzskatu par eh, fundamentāliem. Tās, ka jaunieši, kam, kas ir vecumā virs 16 gadiem, varētu eh, parakstīt arī šās, šīs iniciatīvas. Un eh, balsojumu rezidentiem. Tāpēc mēs bijām pret šo sadaļu. Rodē, Rode nākošais. Venstre har i dag stemt for borgerinitiativet, fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse, og det... Paldies. Priekšsēdētāja kungs, es balsoju par pilsoņu iniciatīvu, jo tā ļauj pilsoņiem piedalīties demokrātiskos procesos, tas stiprina Eiropas Savienību. Līdz ar to mums ir vienādi nosacījumi piemērošanai, šī instrumenta piemērošanai. Visur Eiropas Savienībā runa ir par vienu ceturdaļu valstu uh, Eiropas Savienībā un par vismaz vienu miljonu parakstu, kas jāsavāc. Turklāt uh, runa ir arī par um, deputātu skaitu katrā valstī. Tad šī proporcionalitāte arī ļauj instrumentu izmantot pareizi, un tas ir ļoti svarīgi. arvoisa puhemies haluaisin tästä kansalaisaloitteesta sanoa muutaman sanan. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par pilsoņu iniciatīvu, ir tiesa, ka ar Lisabonas līgumu mēs eh, dodam iespēju pilsoņiem piedalīties demokrātijā. Tad, kad miljons pilsoņu pāraksta aicinājumu, tad komisija to izskatīs. Jā, tā ir laba iniciatīva, taču mums ir jādomā par to, kā virzīt šo jautājumu tālāk uz priekšu. Ir pilsoņiem, eh, pilsoņu dalībai demokrātijā eh, ar vēlēšanām un ar šādu veidu praksi mums vajadzētu veicināt lietas, kas ir būtiskas pilsoņiem. Protams, šī jaunā iniciatīva var eh, palielināt pilsoņu aktīvo lomu bet pastāv risks tāds, ka komisija e, nereaģē e, šīs iniciatīvas sakarā. Mums ir jāmudina pilsoņi piedalīties. Lokai Gardkungs uz vienu minūti. Eh, bare som en eh, tilføjelse til, som allerede blev er sagt, angående... Paldies, priekšsēdētā kungs. Tas, kas jau izskanēja eh, par atbalstu šai iniciatīvai, vēlos uh, pievienot vēl dažus vārdus. Šis instruments mums ir ļoti svarīgs. Un ļoti svarīgi ir turpināt um, iesākt to pagaidām. Runa ir par trim gadiem, un uh, mums ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiks. Vai tiek uzsāktas iniciatīvas, vai pilsoņi ir aktīvi, vai kādiem nolūkiem izmanto iniciatīvas. Mums jāskatās, lai iniciatīvas nāktu no pilsoņiem. Turklāt es ceru, ka pilsoņi izmantos eh, šīs iniciatīvas konstruktīviem jautājumiem, kas eh, vērsti uz eh, nākotni, nevis kādiem sautīgiem nolūkiem. Jā. Es ļoti rūpīgi uh, sekoju līdzi likumdošanas procedūrai, pilsoņu iniciatīvai, un uh, tagad komisija un padome uh, ziņoja, ka process var sākties, var savākt parakstus. Mums ir skandaloza direktīva Itālijā par eksperimentiem uz dzīvniekiem. Un, manuprāt, tieši Itālijā pilsoņi varētu protestēt pret šo direktīvu un sagatavot priekšlikumu komisijai. Priekšlikumu, kura mērķis ir, lai veicot eksperimentus ar dzīvniekiem, Eiropas Savienība sameklētu pienācīgu procedūru, lai izmantot arī alternatīvas, kas ir pieejamas tā to vēlas pilsoņi, un tā tam jānotiek. Foksa kungs, viena minūte. Paldies! Es uzskatu, ka pilsoņu iniciatīvas var būt noderīgas, jo tas ļauj pilsoņiem tieši runāt ar komisiju. Bet paliek jautājums, kā komisija rēģēs uz priekšlikumiem, kas te nepatīk. Jo, manuprāt, var gaidīt eh, veselu virkni iniciatīvu, kas eh, vēlas, lai komisija darītu vairāk, lai būtu vairāk Eiropas. Un eh, iespējams, ka komisija ar entuziasmu atbildēs, bet kā komisija atbildēs uz priekšlikumiem mazāk Eiropai? Vai iespējams priekšlikumi, lai Eiropa kaut ko darītu labāk, vai tērētu mazāk naudas, vai atceltu kādus nodokļus? Mani ļoti interesē, kā komisija rēģēs uz šādiem priekšlikumiem un vai uh, šie priekšlikumi tiks izskatīti ar cieņu. Jo, ja komisija atsauksies teikos priekšlikumiem, kas te patīk, tad šī iniciatīva ir lieka. Kelī, viena lepto. Kelī, kungs, viena minūte. Eh, nu, Paldies. Es um, balsoju par rekomendāciju un rezolūciju, un, manuprāt, referentam izdevies eh, ļoti labs eh, darbs, darba rezultāts. Eh, Lisabons līgums jau pirms kāda tika pieņemts, un acīm redzot, grūti ir ieviest praksē noteikums, jo tie ir sarežģīti. Tagad, pateicoties referentiem, ir panākta vienkāršošana un septiņu cilvēku panelis tiek pat izveidots no dažādām valstīm, kas skatīsies, vai viss notiek uh, demokrātiskā veidā. Un uh, ceru, ka tas palīdzēs um, aizstāvēt pilsoņu uh, intereses. Un es vēlos noslēgt ar to, ko parasti saka īrijā. Darbi sāks pēc paveiktā darba. Paldies. Manuprāt, tas ir apkaunojums demokrātijai. Kas notiek? Es vēlos atbildēt Foksa kungam. Komisija iespējams lems, ka nemaz nav vērts izskatīt vairākus priekšlikumus, jo tā nav mandāta. Komisija to vienkārši izskata. Vēlreiz mēs redzam, ka ES neņem vērā pilsoņu vēlmes. Lūdzu, uzklausiet pilsoņus, es to negribu. Περνάμε τώρα στην παρουσία του προγράμματος εργασίας Επιτροπής για το 2011. Ο κύριος... Tagad par komisijas darba programmu 2011. gadam Higgins kungs viena minūte. For the Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos par sagatavotu darbu programmu 2011. gadam. Finanšu krīze ir liels izaicinājums. Tas ir jāapzinās, un es arī komisijai novēlu sasniegt nosprotos mērķus. Runājot par eiro, ir ārkārtīgi kritiski integra, integra, eiro integrācijas, um, eirozonas dēļ, solidaritātes e, Eiropas Savienībā dēļ, lai mums būtu kopīga valūta un lai mēs darītu visu, lai varētu aizsargāt Runājot par darba vietām un ekonomiku. Es apsveicu to, ka 2011. gada janvārī komisija pieņems e, pirmo gada izaugsmas pārskatu kas analizē situāciju Eiropas Savienībā, nosakot arī līdzsvaru trūkumu atsevišķās vietās, sistēmiskos riskus un palīdz veidot noturīgu e, ekonomiku. Un Mēs esam, gribu uzsvērt, eh, Eiropas Savienību, kurā dzīvo 500 miljonu iedzīvotāju ar lielu nozīmi startautiskā jomā, un es gribu novēlēt komisijai visu to labāko nākamajā gadā. Klejs nākošais runātājs. Jā, dank jūs, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Ja vairāk iemeslu dēļ es balsoju pret Taču pamat iemesls ir tāds, ka dalība valstīm ir jāiemaksā 0,7% no uh, eh, IKP izdevumiem, kas ir saistīti ar palīdzību attīstībai. Bet, lai šai palīdzībai būtu jēga, ir jāatzīst, ka šeit mēs pārkāpjam subsidiartāts principu, un 50. punktā tiek lūgts komisijai mēģināt turpināt darbu šajā virzienā, paturēt e, uzsākto ritmu, bet es šeit nekādu rismu neredzu. Es konstatēju, piemēram, kas notiek Turcijā, kur notiek ļoti nozīmīgi cilvēktiesību pārkāpumu un svarīga islamizācijas kustība. E, paldies! Par Āfrikas Eiropas Savienības stratēģiju vēlreiz Klaiskungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā rezolūcijā ir viena vai divas uz uh, atzīmējums lietas, kā piemēram tas, ka tiek nosodīta Mugabes noziedznieka Mugabes dalība uh, Lisabonas eh, sam, uh, samitā vai smadzeņa aizplūšana no Afrikas kontinentu. Tāpat arī ir jāatzīmē lauksaimniecības kapacitātes pieaugums, kas ir ļoti nozīmīgs, bet šis 0,7% apjoms ir pilnīgi absurds miljārdu dolāru, kas eh, tiek maksāta Āfrikai, ir tikai eh, pie, palielinājuši Āfrikas problēmas. Un es domāju, ka mums ir vairāk jāmēģina cīnīties pret eh, kapitāla nelegālo aizplūšanu un punktā par migrāciju. Arī man ne, tas man neapmierina, tāpēc mēs balsojām pret. Paldies, Kamals nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji Es domāju, ka tad, kad mēs e, raugāmies uz šo ziņojumu, mēs redzam ļoti daudz Āfrikas valstis. Protams, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība palīdzētu Āfrikas valstīm izkļūt no nabadzības, taču mums ir saprātīgāk jāizmanto savu palīdzību. Tad, kad notiek kāda katastrofa, ir pilnīgi es, e, pilnīgi nepieciešams, lai palīdzība tiktu sniegta īstermiņā saulaicīgi. Bet tā, kad mēs skatām jautājumu ilgā termiņā, ļo, dažkārt eh, tiek šie līdzekļi nepareizi izmantoti un mūsu nodokļu maksātāju maudu tiek sūtīta Āfrikas valstu valdībām, kur pienācīgā veidā nepārvalsta eh, nepārvalda savas valstis un līdzekļi nenotāk līdz tiem, kam tie ir vajadzīgi. Mums ir E, jāatver savi tirgi, jā, jāsniedz tāda veida palīdzība, kas veicina tirzniecību un attīstību, nevis vienkārši nosūtīsim naudu. Paldies, Hanans, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Līdz ar vairākiem parlamentu deputātiem es nesen apmeklēju AKK samitu Kinšasā, oficiāli visotrajā vissliktākajā valstī pasaulē, kas E, atrodas reitingā tikai virs Zimbabves. Bet mēs redzējām ļoti daudz ko, ko varētu mainīt, ja mainītos uh, valdība. Kongo Demokrātiskā republika pārspīlē koncentrē Āfrikas traģēdiju. Jūs varat e, vainot koloniālo pieredzi vairāk nekā um, kaimiņu valstīs. Protams, ir dabas resursu uh, kas, e, kas tiek izmantot politiķu interesēs. Taču visbeidzot un visam pāri ir vēlojams e, vienotības trūkums, nacionāls valod, e, lingvistisks vienotības trūkums un Eiropas Eiropadoms priekšsēdētājs sacīja, ka patriotisms noved pie kara. Es gribētu redzēt, kas notiek, eh, kas notiek vietā, kur patriotisma nav. Jums, jums izdevās pārsniegt laiku, jūs parasti vienmēr to ievērot. Katrā ziņā es apsveicu jūs par pārējām reizēm, kad Jūs izsakāties eh, lieliski atvēlētajā laikā. Tālāk eh, par komisijas darba programmu Sēja kungs. Much, President. Paldies, priekšsēdētāji. E, ņemot vērā finanšu krīzi, pensiju fondi ir pievilcīgāki daudzās valstīs, jo tie e, ir mm, drošāki ir nepieciešams stiprināt pensiju fondu pīlāru. Un tāpēc es gribu apsveikt trīs lielākās parlamenta grupas eh, un viņu atbalstu komisijas darba programmai un eh, šīs programmas 30. punktam, kur ir uzsvērts, ka pirmais pīlārs, pensiju pīlārs ir jāstieprina. Manā valstī, Ungārijā, uh, Vakar tika spērts liels svalī, svarīgs solis šajā virzienā, pieņemot līkumu šajā sakarā. Ba eh, debats par zaļo un balto grāmatu ir jāorganizē šādā eh, garā, un tāpēc apsveicu šādu priekšlikumu. Paldies, Gāla! Ziņojums Mastāls kungs uz vienu minūti. Prezidente, la nuova architektūra institūta. Priekšsādātāja kungs, eh, jaunā iestāža arhitektūra, kas ir paredzēta Lisabonas līgumā, nosaka, ka e, ir jāaizsargā cilvēktiesības un pamattiesības, jo tas ir jebkuras tiesiskas valsts pamats Eiropas Savienībā. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka šajā jomā arī iekšējās politikās ir jārūpējas par to, lai pamattiesības tiktu aizsargātas un nodrošinātas. E, tur ir vajadzīgi atbildības mehānismi gan nacionālā, gan ES līmenī. Uh, Mēs nedrīkstam pievērt acis, neredzot šos būtiskos pamatiesību pārkāpumus, kas notiek. Tāds ir Lisabons uh, līguma mandāts Eiropas Savienībai. Šeit ir jārīkojas, jo ir pamatiesību harta, kas ir uh, iestiprināt, nostiprināt arī Lisabonas līgumā, un tāpēc ir jāaizsargā pamatiesības. Protams, ka ir jārod arī uh, līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem ir arī dažādi šīs tiesības, kas ir jāievēro. Andi Noraukungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es izlēmu balsot par šo ziņojumu ne tikai tāpēc, ka mana politiskā grupa uh, to izlēma atbalstīt, es to atbalstīju arī tāpēc, ka esmu pilnīgā pārliecināts, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, par ko tika sastādīts šis ziņojums. Un šobrīd uh, Eh, kad ir jaunas pilnvaras Eiropas parlamentam, mums ir jārūpējas par to, lai lietas mainītos. Un to mēs arī redzējām budžeta sakarā. Tas bija tāds kā pirmais eh, tests mūsu paplašinātajām pilnvarām. Un tagad ir jārod kopīgi nostājas starp visām dalībvalstīm, lai varētu rast kompromisus, jo mēs taču nevēlamies, lai šeit viedokļi dalītos. Un Gribētu pateikties arī Gāles kundzei un patiešām atbalstu viņas ziņojumu. Paldies! Paldies! Karinovska kungs vienu minūtu lūdzu. Viņa nav klāt. Takulas kungs vienu minūtu lūdzu. Arvoisā puhemies. Priekšsādātāja kungs. Pirmkārt gribētu apsveikt Kingu Gālu par lielisko ziņojumu par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā bet šis ir tikai ziņojums. Jāpatur prātā, ka joprojām ir daudz jāizdara Eiropas Savienībā. Diemžēl pamatiesības visiem cilvēkiem praksē netiek aizstāvētas. Piemēram, Romu mazākumtautības pārstāvi arī ir šāds piemērs, kuru pamatiesības bieži vien netiek nodrošinātas. Vārda brīvība arī ir viens svarīgs jautājums Šodien mēs piešķīrām Saharau balvu, bet arī Eiropā uh, bieži vien tiek ierobežot vārda brīvība. Viens no mūsu parlamenta deputātiem uh, tika ielēgts, uh, un viņam ir jācīnās par savu drošību tieši viņa izteikumu dēļ. Es domāju, ka visu cilvēku tiesības ir jāievēro. Lafano kundze, vienu minūti. Alfano kundze. Grazie, prezidente. È noto come l'attività del governo italiano. Paldies, priekšsēdētāji. Kā rīkojas Itālijas valdība? Tās visu laiku ir pamatiesība pārkāpums, bet ir arī citi, kas pārkāpju pamatiesību hartas noteikums. Šeit es runāju par uh, valdību, kuru atbalsta parlaments, uh, kurš nav demokrātiski ievēlēts. Mūsu valdība vakar uh, saņēma apstiprinājumu, uzticība tika piešķirta valdībai, tika mm, arī pirktas opozīcijas balsis. Lūdzu, aizveriet muti, tev tagad netiek dotas tiesības runātas. Uh, Eh, tika piedāvāta tad nauda deputātiem, lai atbalstītu eh, ministru prezidentu. Vai es varētu pabeigt savu runu, lūdzu? Berlusconi ir korumpēts, un tas eh, parāda, ka viss, ko viņš šodien ir izdarījis, ir tiešām korumpēti. Mēs varētu panākt tiešām mieru Eiropas parlamentā. 9. decembrī bija piemiņas diena. Priekšstādātāja kungs tā nevar strādāt, ja visu laiku tiek pārtraukts. Lūdzu, pārtrauciet. Uh, Nepārtrauciet, kolēģi, jums nav dots vārds. Un jūs nedrīkstat uh, pārtraukt runātājs Alfāno kundze. Jūs varat turpināt, es jums došu vēl 30 sekundes. Mikrofonu, mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. 9. decembrī Eiropas parlaments uh, pieminēja pretkorupcijas dienu. Vakar Eiropas parlaments uh, svinēja pirmo gada dienu uh, deputātu korupcijas legalizācijai. Uh, this is, this is the, this is Šī ir pēdējā reize, kad es jums to teikšu. Ja jūs vēlreiz piecelsieties un pārtrauksiet runātāju, tad es jūs lūkšu pamest uh, plenārsēžu zāli, vai jūs saprotat, vai Alfano kundze jūs beidzat runāt, vai jums vajag vairāk laika. Uh, Se la Presidenza ha sentito, i colleghi hanno sentito l'intervento, io avrei finito. Se qualcuno... Priekšsēdētāji kungs, ja kolēģi, kolēģi dzirdēja manu runu, tad uh, es varētu būt beigus, bet ja kolēģi vēlas, es to varu vēlreiz atkārtot. Pietikainēns kundze, viņa ir klāt, lūdzu. Arvoisa puhemies, eh, Priekšsēdētāji, apstiprinot Lisabonas līgumu, vairākas eh, būtiskas jomas attiecībā uz eh, pilsoņu labklājību. Ir iekļaut šajās pamatiesībās, un mums eh, ir jāseko tam un jākoncentrējas tam, kā visās pol un vis politikas jomās un visās dalībvalstīs maksimāli efektīvi tiek īstenot šīs tiesības, lai to varētu panākt ir būtiski e, gan katram atsevišķi, gan intuvi, in, institūcijām strādāt, lai varētu sasniegt šos mērķus. Un e, tāpēc mums ir nepieciešami saistoši līdzekļi rīkoties gadījumos, kad tiek pārkāptas e, pamattiesības. Tāpat arī mēs E, e, vērojam e, diskrimināciju, kas ir vērojama attiecībā pret vecākiem cilvēkiem. Kleiskungs, paldies priekšsēdētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka es balsoju pret šo ziņojumu. Kā flāma žurnālists, es uzskatu par pilnīgi nepieņemamu to, ka nacionālisms tiek pielīdzināts diskriminācijai un ksenofobijai. Ir pārkāpuma procedūras, ko var uzsākt pret dalībvalstīm, kur atsevišķi nacionālo politiku pasākumu tiek bloķēti līdz brīdim, kad komisija izlemj, vai tās uh, uzsāks vai neuzsāks oficiālo pārkāpumu procedūru, kas patiesībā dalībvalstis uh, pilnīgi nepieņemamā kārtā uh, pakļauj tās kontrolēji. Izraidīšanas politikai arī būtu jātiek bloķētai Eh, Eiropas komisijā, un tas dotu iespēju komisijai pārkāpt, eh, rīkoties pēc saviem ieskatiem, pārkāpt dalībvalstu eh, prerogatīvas Hanankungs, beidzot jūs kārta, priekšsēdētāji. Džordžs Orvels savā romānā 1984 rakstīja par tā saucamo jaunu valodu jeb ņūspīku, un tur bija apspriests vārds brīpiņš šo newspeak eh, raksturoja kā kaut ko, piemēram, kā šis suns ir brīvs no ūtīm un tam līdzīgi piemēri. Jo tas, eh, to varētu ļoti salīdzināt ar to, kas notiek, eh, notiek mūsu laikos, kas, no, ko nozīmē brīvs. Man ir brīvība strādāt, man ir brīvība izmantot nacionālo veselības uh, aprūpas sistēmu, un šis ziņojums par cilvēku tiesībām ir no personas brīvības garantijas eh, pārveidojies nodrošina mums tiesības saņemt atšķirīgu izturēšanos. Nav, ties, nav krīzes demokrātijā, un mēs to nerisinām tādā veidā, eh, nododot eh, pilnvars ievēlētiem krustiem. Nākošais eh, Ronsūlikungs uz vienu minūti. Grācija, prezidents. Ronsūlikundze, atvainojos par Eh, par savu izturēšanos pirmīt, bet kā Itāliet es nevaru izturēt tādā attieksmi. Eh, eh, Alfano kundze klāstīja pilnīgus melus par to, kas notika Itālijā un Itālijas parlamentā. Itālijas parlamentā personālā kārtībā tika nobalsots par uzticību, un es tāpēc arī gribu pateikt, ka es balsoju par Živēna ziņojumu. Nākošais runātājs Spirilo. convinto del ruolo. Priekšsēdētāji, arī es esmu pārliecināts eh, pār eh, to, cik eh, nozīmīgi loma reklāmai ir uzņēmumu konkurētspējai, bet ir skaidrs, ka Eiropā šis jautājums ir jāregulē stingrākā veidā. Pretējā gadījumā ša, šī joma eh, kļūst aizvien uzmācīgāka, un it īpaši pēc eh, jauno tehnoloģiju ienākšanas aizvien vairāk patērētāji eh, sniedz ļoti jūtīgus datus, neapzinoties to, kādas tas var izraisīt sēkas. Tāpēc es uzskatu pozitīvu kolēģi Žuvēnu ziņojumu arī tam, arī tajā ziņā, ka tiek pievērsta liela uzmanība visvieglāk ievainojamiem subjektiem. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs pietikainen. Paldies, priekšsēdētāji. Reklāma bieži vien tiek izmantot, lai informētu patērētājus, lai informētu par iespējām, par izvēli. Un šajā jomā ir savētīgs, savsētīgs kodeks, bet nesen šī prakse, šis kods, kodeks tiek aizvien saīsināts, prakse mainās un arī bērni sāk tiek izmantoti reklāmās. Tāpēc mums ir jās, jāseko šai direktīvai, kā tā attīstīsies turpmāk. Paldies, priekšsēdētāji. Reklāma ir ļoti būtiska pasaules tirgu, informējot patērētājs izdarīt pareizo izvēli. Es nobalsoju pār šo ziņojumu tas eh, neparedz kādu jaunas kontrolas ieviešanu, bet gan norāda to, cik nepieciešama ir apzinīga, atbildīga reklāma un ka ir nepieciešams respektēt patērētāju personas datus un privātumu. Es aicinu uzņēmējus uzņemties savu daļu eh, atbildības ar brīvprātīgām darbībām, lai izvairītos no maldinošas, slēptas un intruzīvas reklāmas. Ir īpaši es aicinu atbrīvot bērnus no reklāmas, beigt izmantot Bat Batmanu, Spidermanu uh, un līdzīgus personāžus pret mūsu bērniem. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Tālāk Bernstonas ziņojums Higgins kungs uz vienu minūti. Ms. Higgins. One... Higgins kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāju kungs. Es balsoju par ziņojumu man tas patīk. Mums uh, jāuzsver energoefektivitāte, lai samazinātu energo patēriņu, lai uzlabotu efektivitāti resursu pārvaldību Eiropas Savienībā. Mums jādiskutē par alternatīviem energoavotiem, bet uh, viegli aizmirst par to, cik mēs uh, patērējam. Šis ziņojums man šķiet ļoti svarīgs. Mums vēlos apsveikt referentu. Paldies! Rudu kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Nu, interesants uzbrukums no itāļu kolēģis puses tur augšā. Pagājušo nedēļu daudz cilvēki piedalījās uh, sanāksmē Kankunā, bet nu, nav izdevies uh, kaut ko izdarīt uh, klimata pārmaiņu nu, lai apkarotu klimata pārmaiņas, bet ar šo ziņojumu mums ir izdevies kaut ko izdarīt. Uh, uzlabot energoefektivitāti uh, ļauj vislabāk samazināt CO2 emisijas. Šie uh, pasākumi, ko veids dalība valstis, nav pietiekami. Darot to, ko darām pagaidām, mums varbūt tikai pa pusi izdosies īstenot 50% mērķi 2020. gadā, līdz ar to nepieciešami saistoši mērķi. Ziņojumā ir vairāki risinājumi, kas ir jāīsteno. Vēlos pateikties Bensina kungam un apsveikt viņu lielisko darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Marko Naites kundze viena minūte. Paldies, priekšsādātā kungs. Es vēlos uh, atzinīgi novērtēt ziņojumu par energoefektivitātes rīcības plānu. Es eh, par to balsoju, tas eh, svarīgs ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī Kankūnas notikumu dēļ, kur ir sameklēti risinājumi un tagad jāturpina darbs mājās. Energoefektivitāte ir eh, viens no svarīgākiem un pareizākiem ceļiem, kas mums ir dalībvalstīm jāizstrādā valstu plāni un jāsagadā arī finanšu atbalsts. Līdz ar to nepieciešami nolīgumi starp komisiju un dalību valstīm. Mums eh, tas ir svarīgi visām jomām, gan transportam, gan mājokļiem. Un šajā dokumentā ir apkopota visi pasākumi, viss, ko varam izdarīt. Paldies! Paldies, es balsoju par šo ziņojumu, kas runā par energoefektivitātes rīcības plānu. Mēs esam uzņēmušies saistības taupīt enerģiju un um, patērēt uh, enerģiju citā veidā. Bet saistošie mērķi nozīmē arī atbildība. Mums ir eh, līdz šim brīdim daudz labu nodomu, labu mērķu, bet neviens tos neīsteno. Un es ceru, ka šie mērķi nav eh, nosprausti tikai Eiropai, bet eh, ka tie būs globālāki mērķi. Tas, protams, nedrīkst kavēt un mazināt mūsu konkurētspēju. Mums jābūt konkurētspējīgiem Eiropā. Paldies, un tagad Alfāno kundze viena minūte. Paldies, priekšsādātā kungs. Es domāju, ka Eiropas Savienība nedrīkst atkāpties. Mums ir šis izaicinājums, klimata pārmaiņas, un mums um, kaut kas jādara. Eiropas Savienības attīstība ir uh, cieši sasaistīta ar enerģijas patēriņu, un mums nepieciešama ilgtspējīga izaugsme, un ar ilgtspējīgo izaugsmi lielāko uh, ražīgumu vēlamies iet uz priekšu. Mums ir svarīga gan vide, gan uh, rūpniecība, un runājot par enerģētikas nozari, tur tiek radītas darba vietas. Energoefektivitāte ir uh, zelta ceļš uh, pie panākumiem, pie progresa. Uh, ekonomikas modelis, kas balstīts uz vides aizsardzību, un mums viss jādara, lai sasniegtu mūsu mērķus. Lūdzu, pietikaini Neneskundze, viena minūte. Paldies. Es balsoju par godkārīgo un saistošo formulējumu šajā ziņojumā. Un, um, Es esmu ļoti apmierināta ar parlamentu nostāju šajā jautājumā. Nevaram cīnīties pret klimata pārmaiņām, tikai ar starptautiskiem mērķiem ir nepieciešami arī praktiski rīki mērķu sasniegšanai, un mums jāuzlabo energoefektivitāte, un lai tas uh, izdotos, mums um, nepieciešama visaptvaroša, saistoša rīcība ar sankcijām. Man šķiet, ka šie, šie ziņojums ir labs solis uz priekšu. Paldies! Vai tie ir aplausi man, vai jūs uh, vēlaties izteikties par reglamentu, par pabalsojumu skaidrojumiem? Lūdzu. Nu, tie ir aplausi, protams. bet man arī ir kaut kas sakāms par reglamentu. Jūs uh, nesakāt neko par tiem, kas aizvaino uh, valdības savā runā. Nu, kolēģe šeit aizvainoja Itālijas valdību, uh, kas saņēma uh, uzticību uh, vakardienas balsojumā Un uh, šī valsts ir mana valsts, un uh, tās valdība ir mana valdība. Viņa ļaunprātīgi izmanto balsojumu skaidrojumu sistēmu, un mums jāieskatās noteikumos. Citādi es runāšu par labu šai valdībai, kas bauda uzticību, pilsoņu uzticību Itālijā. Es uh, domāju, ka jūs novērtēsiet, uh, ka devu jums izteikties, kaut arī jūs nerunājat par reglamentu. Es uh, nekontrolēju, ko sāka deputāti, bet mans darbs ir, uh, lai viņi to teiktu, kad īstajā laikā, nepārtraucot vienus otru, un um, man tas jādara, man jāpilda mani pienākumi. Paldies uh, par jūsu komentāriem, bet uh, kamēr esmu priekšsēdētājs, man jānodrošina, lai noteiktu civilizēta komunikācija. Uh, un uh, lai visi ievērotu reglamentu un uh, laiku. Ko cilvēki saka? Mēs taču esam demokrātiskā valsts un uh, par to lemj katrs pats. Tielīkungs. Mm, paldies, priekšsādātāja kungs. Tikai daži komentāri par šo tēmu. Kalimata pārmaiņu jautājumā tiek runāts par alternatīviem energoavotiem, kas ir svarīgi, bet jāuzlabo situācija energoefektivitātes jomā, un man patīk šis ziņojums īpaši, kas attiecas uz ēkām, publiskām ēkām. Atvainojiet, priekšsēdētā kungs. Cilvēki runā man aiz muguras, es nevaru turpināt. Paldies! Runājot par ēkām, tur daudz ko var uzlabot. Publiskām ēkām jābūt eh, energoefektīvākām. Tas pats, ka transportu lieli dīzeļu dzinēji, tiem jākļūst energoefektīvākiem. Mm, bet uh, man jāslavē tas, kas notiek manā uh, valstī uh, skolā. Viņi izmanto zaļo karogu un uh, uzlabo energoefektivitāti, tā kā visiem ir jāseko šim piemēram. Paldies! Un uh, šeit mēs uh, pagaidām pārtrauksim sanāksmi un atsāksim pulksten trijos.